āties par Irānas un Turcijas jautājums, un tagad Felikungs turpinās šo diskusiju. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια... Δάργιε κολέγοι. Saskaņā ar darba kārtību mēs tagad uzklausīsim Gomešas kundzi. Viņa ir sagatavojusi ziņojumu par ES un Lībijas nolīgumu. Tagad došu vārdu referentēšu četrām minūtēm. Thank you, Mr. Chairman. Alībija. Paldies, priekšādāji. Lībijai geogrāfiski ļoti strateģiska pozīcija attiecībā uz migrācijas plūsmām. Tā ir ļoti liels potenciāls kā turpmākajam partnerim. Daudziem cilvēkiem ļoti ciešas saiknes ar Lībiju un tās cenšas pietuvināt to savienībai. Tādēļ mums ir jāizveido labas attiecības ar Lībiju un mēs veidojam šādu nolīgumu, kurā tiek nosaktas vairākas sadarbības jomas un uh, tiek veicināta būtiska politiska debata, bet ir jāatcerās, ka Lībiju vada diktators, ka tur tie ir ļoti bieži nopietni pārkāptas cilvēktiesības, ir teroristu uzbrukumi citām valstīm, lai gan pēdējā laikā ir zīmes, ka šī valsts mēģina mainīties. Tā kā šāds nolīgums ar parlamentu var saņemt atbalstu no parlamenta tikai tad, ja tiek ievēroti konkrēti nosacījumi. Proti ir jāļauj ANO bēgļu aģentūrai atgriezties šajā valstī ar plašākām pilnvarām. Ja nav, nebūs šāds atļaujas, tad nebūs arī nolīguma. Ir jāratificē Ženēvas konvencija par bēgļiem. Tā ir daļa no e- Āfrikas bēgļu konvencijas, bet tā netiek atzīts bēgļu status. Un jebkādi nolīgumi par apkaļu uzņemšanu starp Lībiju un Eiropas Savienību ir jāizslēdz tie, kas vēlās saņemt patvērumu vai cilvēki, kas vēl saņemt starptautisko aizsardzību. Tas ir jāņem vērā un tas ir jāpiemēro saskaņā ar visiem nepieciešamiem principiem. Un tādas nopietnas situācijas kā 400 eritrejieši, kas pagājušo vasaru gandrīz vai tika izmest no Lībijas, tas nedrīkst atkārtoties. Mums jāpārliecinās, ka divi miljoni migrantu, kas dzīvo šajā valstī, saņemt labus apstākļus. Šiem migrantiem nepieciešama aizsardzība ar likumu, un viņus nedrīkst pret viņiem izturēties kā pret vergiem. Eiropas Savienībai jāiegulda līdzekļi programmās, kas cīnās pret cilvēku tirzniecību, kas iznīcina ļoti daudz uh, bērnu un sieviešu dzīvi. Ir daudzas Eiropas organizācijas, kas cenšas darboties Lībijā, un tam arī ir jāsniedz palīdzīga roka, lai uzlabotu apstākļus migrantiem, kas ir aizturēti vai apcietinājumā. Un uh, cietumi jau šajā valstī sāk pārpildīties, lai arī bija dažas pazīmes pagājušajā gadā, ka tie sāk palikt tukšāki. Tāpat ir nepieciešams likt moratoriju nāves sodam un ir jāsniedz informācija par nacionālajiem un starptautiskajiem pilsoņiem, kas ir sodīti ar nāves sodu tā ir jāsadarbojas ar Eiropas Savienību, izveidot sociālu, politisku un juridisku struktūru, kas atvērtu to pārējai pasaulē un ļautu sabiedrībai būt brīvai, atbrīvot mēdījus iz, un ļautu iedibināt pilsoniskās sabiedrības struktūras. Protams, tam būs arī sekas arī blakus kaimiņu valstīs un tas, kas notiek Tunisijā, noteikti arī dos savu atskaņu Lībijā. Komisija ved pārunas ar Lībiju, un šis sarunas ļoti tā aizgājušas. Tomēr ir problēmas, ja skatāmies uz energoresursu tirzniecību. Mēs vēlamies izveidot delegāciju Tripolē, lai atvieglot šīs pārunas un pārliecinātos, ka mēs Eh, esam ņēmuši vērā visu situāciju Lībijā. Un mēs lūdzam komisijas sniegt detalizētu informāciju par finanšu budžeta pozīcijām, ar kurām tiks eh, finansēta sadarbība ar Lībiju. Decembrī parlaments guva priekšstatu par to, kādas ir padomas pilnvars pārunu vešanā, bet mēs nevēlamies, lai šāda situācija atkārtotos. Vēlos teikt paldies visiem ēnu referentiem, viņu sadarbība bija nozīmīga, lai saņemtu vienprātību strādājot pie šī jautājuma, kas reizēm ļoti pretrunīgs. Paldies! Fulēkungs, vārds. Priekšsēdētāji kungs, parlamentārieši, paldies par iespēju pastāstīt par sarunām starp Eiropu un Lībiju par pamatnolīgumu. Komisija ar parlamentu pie šī jautājuma strādā kopā. Mums abi, abām organizācijām ir līdzīgas intereses, un Lībija katrā ziņā ir svarīgs kaimiņš. Šai ziņā gribētu apsveikt jūsu delegāciju par Magreb valstīm par Tripolis vizītē sasniegto vienošanos par konsultācijām ar Lībijas parlamentu. Es ceru, ka sadarbība starp mūsu institūcijām turpināsies. Īpaši gribētu informēt parlamentu regulāri par jaunākajiem notikumiem attiecībā uz šo pamatnolīgumu Mūsu galvenais sarunvedējs pēc katras kārtas jūs informē. Sniegšu jums nelielu informāciju par pašreizējo situāciju. Beidzām sarunu devīto raundu novembra beigās Tripolē. Nākošais būs 24. un 26. janvārī Briselē. Kopš sarunas sākumā, divus gadus atpakaļ, mēs esam progresējuši esam vienojušies par preambulu un sešiem no desmit nosaukumiem. Esam vienojušies par pagaidu, uh, par pagaidu variantu politiskiem dialektam, kur ir iekļauts arī cilvēktiesības, cīņa pret masu iznīcināšanas iekārčiem, kā arī cīņa pret terorismu. Libija ir pieņēmusi mūsu vēlmi nodibināt regulāru dialogu par cilvēktiesībām un citām brīvībām, kas bija viens no mūsu pamatmērķiem. Man jāsaka, ka varam būt ļoti apmierināti ar šīs sadaļas rezultātiem. Ir, protams, daži jautājumi, kas nav vēl atrasināti - enerģētikas un tirdzniecības jautājumi. Enerģētika ir Lībijas pamat elements 70% no IKP veido enerģetiskie resursi. Uzmanība, kāda tiek likt uz šo jautājumu, ir saprotama. Attiecībā uz tirdzniecību Lībijai nav īpaši laba pieredze kompleksu tirdzniecības līgumu veidošanā, tāpēc progress ir lēnāks. Eksperti no abām pusēm tiekās regulāri, lai nodrošinātu iespēju sasniegt vienošanos arī par šiem jautājumiem. Taču, protams, ir arī politiski sarežģīti jautājumi. Viens ir jautājums, kurā Lībija kategoriski negrib atsaukties uz Romas statūtu. Taču tā ir gatava uzņemties sadarbību cīņā pret nesodāmību par tiem nosaukumiem, kas ir definēti Romas statūtā. Arī migrācijas jautājumos ir problēmas. Lībija atsakās uzņemt atpakaļ trešo valstu pilsoņus. Esmu ņēmis vērā rekomendāciju no parlamenta par šo jautājumu sarunās. Un noteikti pārunāšu to ar dalību valstīm. Par migrāciju varu jums apliecināt, ka mēs nodrošināsim to, ka Libija izpilda savas starptautiskās saistības. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai Lībija pēc iespējas ātrāk pievienotos 51. gada konvencijai, Ženēvas konvencijai un 67. gada protokolam par bēgļu statusu. Taču jāņem vērā, ka Lībija ir norādījusi, ka tā netaisās to darīt. Gribu arī uzsvērt, ka mēs sekojam sarunām starp apvienoto nāciju komisāriātu un bēgļu jautājumos un Lībiju. Šis komisariāts par šo jautājumu turpina sarunas. Oktobrī mēs sasniedzām vienošanos par to, lai attīstītu sadarbību par visiem jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju, tai skaitā starptautiskās aizsardzības jautājums, dzīves apstākļu uzlabošana Lībijā, pārvaldību, migrācijas jomā un robežu kontroli. Tā ir pozitīva attīstība, jo mums kopā ar Lībiju jāstrādā pie šiem izaicinājumiem saistībā ar migrāciju. Un visbeidzot, par sarunām par direktīvām, ko parlaments ir prasījis. Es saprotu, ka 218. Lisabonas līguma pants uzliek zināmas saistības, un šis ir klasificēts padomas dokuments, tāpēc padomēji bija jūsu prasība jāizpēta horizontāli. Man prieks jums teikt, ka šī diskusija ir beigusies, un kā jūs zinat, padome ir sniegusi šīm direktīvām pieju attiecībā uz procedūrām un padomas drošības regulām. Padome ir informējusi AFET priekšsēdētāju par šo jautājumu. Paldies! Paldies. Tagad eh, politisko grupu vārdā pirmais uzstāsies Kusulīdis kungs uz divām minūtēm. Tautas partijas grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji kungs. Mēs eh, runājam par to, ka ir eh, jānoslēdz sarunas par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, starp Lī, jo Lībija un Turcija ir tie lielākie vārti, pa kuriem Eiropā uh, ieplūst imigrantu viļņi. Tas galvenokārt skar Maltu un Itāliju. Masīva nelikumīgā imigrācija Maltā ar riski Maltas demografiskajai situācijai. Eh, tās ir liels problēmas, nestoties to, ka mēs saprotam, ka ir jāuzņems dalīta atbildība, ir eh, panākts ļoti niecīgs progress Eh, imigrantu skaits Maltā samazinājās tikai tad, kad eh, tika noslēgta divpusēja vienošanās starp Itāliju un Lībiju, jo Lībija uz, uzņēmās atbildību nu, veikt novērošanu pie saviem krastiem un savos teritoriālajos ūdeņos. Tādēļ ir jānoslēdz atpakaļ uzņemšanas nolīgums pamat nolīguma ietvaros. Mēs saprotam, ka veiktais darbs ir sarežģīts, bet mēs atbalstam komisijas centienus un ceram, ka tie beidz beidzot vainagosies panākumiem. Mēs atbalstām sadarbības nolīgumu, par ko komisija vienojās ar Lībiju pagājušā gada oktobrī. Tas ir nepieciešams, lai varētu izveidot aizsardzības sistēmu patvērumu meklētājiem, pārvaldīt ārējās robežas un arī pieņemt Āfrikas konvenciju par bēgļiem. Tāpat ir jāpārvad labāk šīs milzīgās bēgļu straumes. Mēs saprotam, kāda ir juridiskā sistēma, ka joprojām cilvēki cilvēki tiek spīdzināti, joprojām pastāv nāves soda, cilvēku tiesības ir iedragātas, bet nestoties uz to, nolīgums ir nepieciešams. Cilvēkiem, kas pieprasa patvērumu, ir nepieciešama politiskā aizsardzība un uh, ir eh, jāievēro konkrēti principi, kas darbojas attiecībā pilnīgi uz visiem. Paldies, tagad pants ērī kungs uz divar pusminūtēm. Ja pensu... Paldies, priekšsādātāji. Manuprāt, Annas Gomešas padarītais darbs ir ļoti liels ieguldījums tajā, ko komisija nāksies darīt, lai noskaidrotu, kāds tad īsti būs šis pamatnolīgums. Lībijai ir ļoti nozīmīga loma, lai panāktu mieru un stabilitāti Eiropā, eh, Āfrikā. Tādai mūsu stratēģijas mērķis ir konsolidēt Lībijas iekļaušanos ekonomiskās un sociālās sistēmās, balstoties uz kopējiem nosacījumiem, un lai to izdarītu, mums ir vesela vilna kopēju nosacījumu. Runājot par imigrāciju, Lībija tiek izmantot kā tranzīta valsts. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs nevaram uz to skatīties tikai no drošības viedokļa. Par atpakaļ nosūtīšanu. Mums jāskatās arī uz ekonomiskajiem un politiskiem jautājumiem, kas eh, mudina migrāciju, politiskie bēgļi, tādēļ jāliek eh, šai valstī pieņemt Ženēvas konvenciju, ir jābūt drošības garantijai pašiem migrantiem. Ekonomiskās un sociālās vērtības šajā valstī būtu jānozīmē to, ka tā paplašina un pastiprina demokrātiskās vērtības savā valstī, paturot prātā to, kas notiek Tunisijā. Par divpusējiem nolīgumiem tie katrā ziņā var dot savu vārtavu tajā, kā mēs definējam un atrisinām dažādas problēmas, bet tas uh, nav nekāds brīnuma līdzeklis. Piemēram, problēma ar Itālijas zvejas kuģiem norāda uz to, ka dažas no šīm problēmām joprojām nav atrisinātas un cik lielā mērā tās vēl joprojām ir aktuāls. Un šādām partneru attiecību nolīgumu jādod jaunu ietvaru Lībijai, lai risinātu šādus jautājumus. Mēs jau vairākas reizes esam iepazīstinošies ar to, kāda ir padomas pilnvars vedot pārunas par šo pamatnolīgumu. Un parlaments ir jāinformē par šo Dienvidu vidusjūras reģionu jautājumu. Paldies, Oilāns kundze, liberāļu vārdā pusotra minūti. Priekšādāja kungs, komisāri, vispirms paldies referentei par lielisko darbu, cenšos eh, konsolidēt visu grupu nostājas Eiropas parlamentā. Šajā ziņojumā es vēlos izsvērt to, cik būtiski ir skatīt migrantu situāciju Lībijā, kas cenšas šķērsot vidusjūru Es varu pilnībā saprast, kādas bažas ir dienvidu dalību valstīm, kuras uztrauc šis nelegālo migrantu plūsmas un tās, kādu spiedienu tas rada uz viņu budžetu un sabiedrību. Tomēr, paturot prātā dalību valstu intereses, mēs vienlaikus nevaram aizmirst par Eiropas vērtībām. Eiropas Savienība nevar atļauties, ka uz tās rokām būtu jau kādu bēgļu asinis nevienā nolēgumā ar Lībiju nedrīkstētu ļaut un pieļaut pēgļu uh, sodīšanu, spīdzināšanu vai sodīšanu ar nāves sodu. Tādēļ man bija prieks dzirdēt no jums, komisāra kungs, ka jūs saskatat progresu Eiropas Savienības un Lībijas attiecībās un pārunās. Paldies! Paldies! Tagad Brantners kundze uz divām minūtēm. Paldies! Tunisijā mēs piedzīvējam to, ka cilvēki vērsās pret eh, represiju režīmu, jo tas eh, viņiem laupīja pamata tiesības vairāku gadu garumā. Un eh, liels kauna traips ir arī tas, ka Eiropas Savienība ilgus gadus ir atbalstījuši šādas diktatūras. Izskatās, ka mēs tādas pašas kļūdas varētu pieļaut arī kaimiņu valstī Lībijā. Ja nekas nenotiks, mēs turpināsim atbalstīt vēl vienu diktatoru šajā reģionā reģionā un nelabvēlīgi ietekmēsim uh, robežu drošību. Kadāfī kungs jau vairāku gadu garumā, viņš starp citu ir labs Benalī draugs, ir uh, gadiem ilgi uh, pārkāpis cilvēku tiesības, cilvēki ir tikuši spīdzināti un sodīti ar nāves sodu. Un tagad Eiropas Savienība neko nedara, bet tieši pretēji pat runā par pamatnolīgumu slēgšanu. Mums ir jāparūpējas par to, lai tiktu izpildīt konkrēti priekšnosacījumi pirms slēdzam līgums ar Lībiju, proti Lībijai ir uh, jāievēro ANO noteikumi priekšlikumi ir jāratificē bēgļu konvencija, jāgarantē imigrantiem visas pamatiesības, kas tiem pienākās tālāk nevar noslēgt atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Lībiju, ja migranti joprojām riskē nonākt necilvēcīgos apstākļos un eh, ja viņi var tapt spīdzināt. Es tiešām eh, lūdzu, lai komisija noslēgtu darbu pie atpakaļ uzņemšanas nolīguma, bet lai vestu sarunas neatlaidīgi. Zaļie vēršas pret eh, jebkādiem negodīgiem darījumiem ar tādiem diktatoriem kā Kadafī. Uh, Mums ir jābeidz atbalstīt šo represīvo režīmu, jo tas ir pretrunā Eiropas Savienības vērtībām. Mēs jau Tunisijas gadījumā piedzīvojam to, ka tikai demokrātiska un brīva valsts būs labklājīga un e, patiesi stabila. Paldies! Paldies! Tagad uz vienu minūti. Tānoka kungs, paldies, priekšsēdētāja kungs. Lībija ir tāda valsts, kur katru dienu tiek pārkāpts cilvēku tiesības, demokrātija neeksistē. Pūkvedis Kadāfi jau pirms 41 gada ieguva varu eh, valsts apvērsuma rezultātā. Viņš īstenībā ir Āfrikas Fidels Castro. Viņš eh, sevi proklamē kā tādu varenu nācijas tēvu, un viņš saka, ka viņam nav nekāda stabila loma šajā stabilajā hierarhijā Sīrijā. Mēs īstenībā viņu pazīstam kā uh, citu cilvēku. Viņš ir sponsorējis terorismu, arī Lokerbijas notikumos 1988. gadā. Lībijas cilvēki cieš, un šis viltnieks, Kadafi joprojām, diemžēl, tiek aizsargāts tādēļ, ka Lībijai ir milzīgas naftas un gāzes ieguves padome nedara visu, ko tā varētu darīt. Mums ir eh, jābeidz šīs diplomātiskās attiecības starp Lībiju un Eiropas Savienību, ja Lībija neievēros konkrētus priekšnosacījumus. Un jāņem vērā, ka Kadāfi kļūs tikai spēcīgāks, viņš konsolidē savu vāru, jāņem vērā, kas varētu notikt nākotnē, proti, ka Dafī varētu sekot kāds no viņa dēliem, tāpat kā tas notiek tagad Ziemeļkorejā. Paldies! Tagad, uh, Hadžu Džordžio kungs lūdzu. Paldies, vēlējos pateikties par veikto darbu, vēlējos pateikties referentei Gomešas kundzei, un es vēlējos pateikties arī uh, Filskungam par to, ka viņš ir ieradies pie mums. Jaņem vērā, ka Lībija ir strateģiski svarīga valsts vidusjūras reģionā, un tā ir valsts, kas varētu palīdzēt nodrošināt arī zinām stabilitāti šajā teritorijā. Mums ir ļoti daudz darbības lauciņu, veidojot savu sadarbību ar Lībiju. ir jāveido dialogs, ņemot vērā reciprocitātes principu, un ir jāparūpējas par uh, spēcīgāku attiecību izkopšanu ar Lībiju. Protams, ir vairāki kutelīgi jautājumi, no kuriem mēs nevaram izvairīties. Vēlējos runāt par bēgļiem, migrantiem un atpakaļ uzņemšanas līgumu. Ir jau noslēgta vienošanās par uh, Atpakaļ uzņemšana, precīzāk sakot, tā ir daļa no partnerattiecību nolīguma, bet bez konkrētu reformu īstenošanas, lai uzlabotu migrantu ekonomiskos un sociālos apstākļus, šādu līgumu nevar noslēgt. Tas tikai pārkāptu cilvēku tiesības. Un tas nozīmētu, ka bēgļus varētu izcelsmes valstī atgriezt eh, piespiedu kārtā, un viņiem netiktu garantēta ne drošība, ne minimāla ienākumi. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai ANO bēgļu komisariāts valstī varētu darboties pastāvīgi un beidzot ir jāceļ nāvesots šajā valstī. Tas viss ir jāizdara pirms vispār var noslēgt jau kāds līgums. Paldies. Tagad provērs kungs EFD grupas vārā uz vienu minūtu. Paldies priekšētāji. Es atbalstu to, ka tiktu noslēgts pamatnolīgums starp ES un Lībiju, jo tas būtu progress salīdzinoši ar to, kas ir bijis pagātnē. Protams, ir svarīgi skatīties uz migrāciju, sadarbību, ekonomiskajiem jautājumiem, īpaši cīņu pret aids un arī energoresursu programmas. Tāpat Lībija uzrauga teroristus gan savā valstī, gan uh, kaimiņu valstīs. ir sasniegts ievērams progress starp padomi un valdību, piemēram, attiecībā uz bēgļu statusu, bet eh, joprojām ir ļoti daudz lietu, kas ir jāizdara. Un, protams, mēs atbalstam to, ka ir jāturpina pārunas, jo citādāk eh, mēs saskaramies ar risku, ka mēs eh, zaudēsim sasniegtos panākumus un šis konflikts starp Itāliju un Lībiju varētu to skatīties, jo ir jāņem vērā arī tas sāpīgais jautājums par kolonālo pagātni. Paldies! Pie grupā nepiesaistot deputātu vārdā Madlēneras kundze divas minūtes. Paldies, Paldies priekšsēdētāja kungs! Īsnībā tagad Lībija var vairāk eksportēt, ne tikai eksportējot jēlu naftu, bet arī citus produktus. Diktators Kadafī jau ir uh, izkrāpis 60 miljonus eiro nodokļu maksātājiem, un 60 miljonu eiro ir tikai eh, pats sākums. Jāņem vērā, ka viņš gadā varētu nākotnē ieņemt ap 5 miljardiem eiro. Varbūt, ka Eiropas komisija uh, ir redzējusi citu Kadafī seju, bet bet es šim cilvēkam vispār neusticos, ka Dafī pēdējo gadu laikā ir pieprasījis miljārdus no Eiropas Savienības. Tagad es varu palasīt dažus avīšu virsrakstus, tātad, ka Dafī vēlas vairāk naudas no Eiropas, ka Dafī draudz Skotijai, islamam ir jākļūst par jauno Eiropas reliģiju, ka Dafī apdraud demokrātiju, pieprasa stingrāku šarija ieviešanu. Eh, Gaddafi draud, ka 30 miljoni afrikāņu varētu ierasties Eiropā, Gaddafi draud Šveicē. Tie ir tikai daži no laikraks virsrakstiem. Eh, parlamenta locekļi, komisāra kungs, mums īstenībā eh, Lībija ir nevis jāuzslavē, bet ir jāsoda un nevajadzētu piedāvāt bēgļiem Eiropas bēgļu statusu, pabalstu un izglītību, bet atgriezt viņus atpakaļ izcelsmes valstī. Ļoti daudzi arī noslīgs pirms viņi vispār var izkāpt uz cietzemes Eiropas kontinentā. Es domāju, ka tas ir pierādījums Eiropas Savienības vājajai politikai, kas tik daudz naudas izgrūž, lai varētu rūpēties par patvērumu meklētājiem. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad uzstāsies nākamajai runātājs Vensona kungs pusotru minūti. Paldies! Libija labprāt ratificē dažādus līgumus, bet tikpat labi arī tos neīsteno. Un, protams, tas ir īsts skandāls, ka Libija ir balss cilvēktiesību padomē apvienotās nācijās. Libijai ir jāliek izpildīt tās apņemšanās cilvēktiesību jautājumos, kā zināms. Eiropas Savienības attieksme pret Lībiju lielā mērā ir saistīta ar bēgļu jautājumu. Kamēr Lībija nepieļauj bēgļu komisaru, apvienotu nāciju bēgļu komisariāta pārstāvju darbību Lībijā, mēs nezinām, kā tas notiek. Lībijas līderis ir ģeniāls savā mainībā un uzskatu viedokļu maiņās. Domāju, ka valstī, kur nav nekādas struktūras attiecībā uz iedzīvotājiem, mēs zinām, ka, piemēram, ir liela migrācija, pret, eh, ir liela liela diskriminācija pret migrantiem, pret citu Āfriku migrantiem, bet mums to ir grūti pierādīt. Tāpēc mums ir nepieciešams stiprināt cilvēku tiesības uh, Lībijā, un cilvēki nedrīkst nonākt valstī un tikti pakļauti vardarbībai un citām nelaimēm. Tieši to no mums prasa Eiropas līguma. Paldies! Kreco kungs. Libija ir trešā vislielākā gāzes un naftas piegādātāja Eiropai. Divas trešdaļas no mūsu importa savukārt iet uz Lībiju. Lībija pakāpeniski atverās pret Eiropas Savienību. Eiropa jau nav tikai ekonomisks aģents, tā ir arī dažādu vērtību nesēja, un Lībija jau diezgan sen atteicās no savas kodolprogrammas un terorisma atbalsta atbrīvoja bulgāru māsiņas, kas bija sagūstītas, un tā ir attīstījusi saiknes ar dažām Eiropas Savienības valstīm, un šī partnerība būtu jāstiprina. Un tam ir nepieciešams stabils pamats. Domāju, ka šis ziņojums arī lielā mērā uzsver nepieciešamību ievērot cilvēktiesības. Rezolūcija pirms apmēram gada kur mēs aicinājām Lībiju atteikties no nāves soda, nav, protams, izpildīta. Mums vajadzētu turpināt spiest uz Lībiju, lai tā izpildu savas saistības. Mums jādomā par migrantiem, bēgļiem, cilvēkiem, kas tiek sūtīti atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm, viņu tiesības netiek ņemtas vārs vērā nemaz. Mums ir jādomā arī par to, kā attīstās lībiešu likumdošana, ir nepieciešams atvērt bēgļu uh, komisariāta, biroju Lībijā. Readmisijas līguma, protams, ir daļa no kopējā līguma, no pamatlīguma, un domāju, ka padomē vajadzētu atteikties no savām vēlmēm. Mēs runājam par repatriāciju uz valstīm, kurās netiek ievērotas nekādas cilvēktiesības, un Berluskonī kungs šeit un galīgi nebūtu modelis. Paldies! Alfāno kundze. Paldies! Domāju, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu censties parakstīt līgumu ar diktatorisku režīmu, kāds ir Lībija. Lībija, protams, ir mūsu liels partners, dažu dalību valstu partners vidusjūras reģionā. Taču mēs nedrīkstam atteikties no cilvēktiesību jautājuma. Mums jāveido normāls dialogs ar Lībiju un jāpanāk, lai viņa ievērotu Ženēvas konvenciju. Mēs nevaram maksāt par ekonomisku progresu ar cilvēktiesībām. Valstī notiek vajāšana, reliģiska vajāšana, cilvēki tiek nogalināti, ieslodzīti, mēs saņemam tūkstošiem prasību pēc palīdzības no Lībijas pilsoņiem, kas nīks cietumos. Pilsoņiem nav daudz pilsoņu tiesību, viņiem nav tiesības uz pulcēšanos, vārda brīvību Mums ir jāmaina tona šajā līgumā, bez sadaļā un jāizstāj tas ar brīvprātīgu vienošanos. Itālijas delegācija balsos pret, ja mēs to nedarīsim. Mums ir nepieciešams specifiskas prasības, runājot par bēgļu plūsmu pārvaldību. Mums ir jāsauc lietas īstajos vārdos, pat ja tas ir grūti. Cilvēki, kā jau teicu, ir cietumā, tie nespēj strādāt, viņiem pārmet visjocīgākās lietas. Mēs nevaram veidot šādus līgumus ar diktatoriem vai teroristiem. Mēs Eiropas parlamentā neesam kaut kāda multinacionālā koncernu pārvaldnieku valde. Paldies! Gomes kungs mums ir aicinājusi runāt par sarunām. Sarunas, protams, ir šausmīgas šādā situācijā. Mums jādomā par Tunisiju, mums jādomā par kaimiņu valstīm. Mēs nevaram tikai izteikt apmierinājumu ar to, ka sarunas turpinās ar tādu režīmu kā Kadafī režīms. Mums ir jādomā par cilvēku tiesībām, jo šajā valstī jebkuras pamatiesības tiek pārkāptas. Protams, migrantu skaits, kas tojās mūsu krastiem, it kā samazinās, bet ļoti daudz no viņiem noslīkst, jo ļoti daudz, ja viņi tiek atgriezti Libijā, tiek izvarota, tiek ielikti cietumā, tiek izsūtīti uz viņu izcelsmes valstīm. Ir milzīgi daudz dažādu cilvēku tiesību pārkāpumu, sevišķi runājot par migrantiem. Protams, mums ir jādara viss, lai uzlabotu situāciju šiem cilvēkiem, un jādara tas steidzami, jādara tas ar bēgļu komisariātu palīdzību, ar daudzām citām organizācijām, taču mums tas jādara arī ar pilsoniskās sabiedrības palīdzību, bet tā ir jāizaudzē, jo Lībijā tādas nemaz nav. Tas, ka mēs aizsūtam cilvēkus atpakaļ, ja tie ir nelegālie migranti, protams, tas ļoti sarežģīs šo situāciju. Paldies! Kembel kungs. 2007. gadā Sarkozy kungs noliedza jebkādu sakaru starp piecu māsiņu atbrīvošanu un franču ieroču iepirkšanu 5 miljardu apmērā. Ir jautājums arī par Lokerbijas teroristu būtību, bet uh, Kadafis dēls ir paziņojis, ka ir šī saikne. 2004. gadā embargo ieročiem tika atcelts, lai ierobežotu migrāciju. Tas bija atkal tāds tirgošanās paraugs. Aštons kundze, kā Times raksta, grib atcelt embargo pret Ķīnu, kas eksistē kopš ķēniņas skvēra slepkavībām, jo tas traucējot Eiropas Savienības un Ķīnas sadarbību. Es domāju, ka tas ir uh, drīzāk saistīts ar eiro vājumu. Eiropas Savienība tagad ir tik izmisīga savā cīņā par eiro, ka tā ir gatava atteikties no jebkurām drošības garantijām, lai ķīnieši glābi mūsu ekonomiku ķīniešu ekonomija ir 2,9 triljoni dolāru, un, protams, tas varētu palīdzēt Spāņu vai Portugāļu obligāciju tirgu, bet, bet Ķīnā tiek nogalināti cilvēki, pārkāptas minoritāšu tiesības. Bet tad jautājums, cik zemu Eiropas Savienība var krist? Paldies! Paldies, tagad Malcerkungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Nemieri Tunisijā, protams, ir uh, ietekmējuši arī kaimiņu valsts visā Magrebu reģionā. Un jāņem vērā, ka gan Tunisija, gan Lībija var tikt uzskatīts par diktatūram. No otras puses šādi nemieri var pavērt durvis demokrātijas vēsmām, bet, protams, eh, mums ir jārunā par demokrātijas vēsmām, ko neatbalsta musulmaņu ekstrēmisti. Jāņem vērā, ka šīs valsts cīnās arī ar lielām bēgļu plūsmām, tādēļ tieši šajā eh, jomā vajadzētu izstrādāt konkrētu stratēģiju katru gadu. Uh, eh, eh, Kadāfī apgalvoja, ka Eiropas Savienībai viņam ir jādod 5 miljardi eh, eiro, lai viņš varētu cīnīties pret nelegālajām bēgļu straumēm. Nu, tas ir galīgi atžgāni. Mums šī stratēģija ir pamatīgi jāpārstrādā, lai mēs neturpinātu finansēt diktatūras un korupcijas, bet gan uh, cilvēkus kam tā ir patiešām nepieciešama. Un jāpadomā arī par to, kā mēs eh, nākotnē attieksimies pret eh, musulmaņu valstīm. Paldies! Eh, tagad Kreisler Dorfler kungs uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšstādātā kungs Fūls kungs. Jaņem vērā, ka mums ir jāuzņems atbildība pret visiem bērniem. Uh, sievietēm, vīriešiem, eh, kas ir apdraudēti Lībijā. Tā ir atbildība, kas eh, ir morāla atbildība. Jāņem vērā, ka ļoti daudzi uh, eiropieši to labprāt aizmirst. Un, aizmirst arī tās uh, norunas un saistības, kas ir atrunātas starptautiskajos līgumos. Mums ir jāpadomā par uh, atbildības godīgu sadalīšanu starp dalību valstīm. Tas gan nenozīmē, ka šo atbildību ir jāuzkrauj tikai uz dažu dalību valstu pleciem, kuras nejaušā kārtā atrodas pie ES ārējām robežām. Un kā Dāfi režīmam mēs neko nedrīkstam maksāt, lai uh, varētu kaut kā preventīvi alternatīva izvairīties no bēgļu straumēm. Ja cilvēki ir gatavi uzņemties šo bīstamo ceļojumu, arī riskējot ar savu dzīvību, tas jau ir uh, kaut kas abrīns vērts, bet Kadafi uh, eh, vada tikai augsts aprēķins un pēļņas grābšana, uh, līdzjūtība viņam ir sveša. Mums ir jāsaprot, ka Lībijā cilvēku tiesības tiek bradāts kājām. Es pats esmu bijis bēgļu nometnēs Lībijā, es redzēju pats savām acīm, kas tur notiek, es varēju sarunāties ar atbildīgajām personām. Tur neviens nerunā par cilvēku tiesībām. Lībieši man sūdzējās, ka viņi nesaņem nekādas laivas, aprīkotas ar uh, lielgabaliem no mums, lai varētu šaut uz bēgļiem un tā tālāk. Mums visus šos faktus arī vajadzētu atcerēties, kad mēs runājam par nolīgumiem ar Lībiju, par uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Mēs nedrīkstam nodot savus vērtības. Tādēļ es uzskatu, ka eh, šo sarunu vešanas mandātu rūpīgi ir jāizpēta pilnīgi visiem deputātiem, nekā, ne tikai dažiem pietuvinātajiem. Un mums ir jācīnās pret šo diktatoru režīmu, savādāk to nevar apzīmēt, un Eiropas Savienība to nevar atbalstīt. Lūdzu, paturēsim to prātā. Un Anna Gomeša ļoti pareizi norādīja uz visiem nosacījumiem, kas ir jāizpilda, ja reiz uh, mēs piedzīvosim tādu brīdi, kad šis nolīgums ar Kadafī tiks pārakstīts. Paldies! Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Būsu tilkungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Tie, kas vēršas pret nolīgumu ar Lībiju, eh, varētu labāk izprast, ka šī valsts ir eh, arī mūsu kaimiņu valsts, un citi no tā nevar izvairīties. Protams, mums tas, ja mēs vēlamies slīgt, no, slēgt nolīgums ar Lībiju, automātiski nenozīmē, ka mēs uh, Eh, viņiem eh, sītam atzinīgi pa plecu par jebkuru viņu darījumu vai veikumu. Jāņem vērā, ka mēs, piemēram, Maltā dzīvojam pie vīdus jūras eh, krastiem un Lībija atrodas saldzinoši tū, tādēļ šīs beigus traumas mums nozīmē ko citu nekā m, mm, citām valstīm, kas varbūt atrodas tālāk no Lībijas. Mums ir jāpanāk, lai tiktu parakstīts šis atpakaļ uzņemšanas protokols. Jā, vajadzētu palū, protams, arī eh, saprast, ka patvērumu meklētājiem ir jāpiešķir konkrēts tiesības. Paldies, Mienmo kungs, lūdzu. Kirjus Milan Mon, Jāna Lepto. Milena Monkungs, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšētāji. Šīs debats par Lībiju notiek laikā, kad notiek ļoti būtisks pārmaiņas vienā no tās kaimiņu valstīm, proti Tunisijā. Es vienmēr esmu ticējis ka Eiropas Savienībai būtu jāpalīdz veikt nopietnas reformas dienvidos no vidus jūras, lai nodrošinātu lielāku izaugsmu šīm valstīm. Un es piekrītu tiem, kas ir teikuši, ka Savienība nevar eh, turpināt eh, ar status quo, tas jau ir minēts iepriekš. Bet mēs runājam ar pamatlīgumu ar Lībiju šodien, mums ir jādara vairāk, lai risinātu migrantu plūsmu jautājumus. Uh, un jārunā arī par to, kā atgriezt nelegālus migrantus Lībijā un trešajās valstīs, un tas ir jāskata caur atkainošanas līgumiem. Jādomā arī par Lībiju kā nopietnu tranzītu valsti, un jābūt piesardzīgiem sūtot negatīvus vēstījumus Alžīrijai un Marokai attiecībā uz viņu nolīgumiem. Un pēdīgi vēlos teikt, ka ir jāuzstāj, lai Lībija ievērotu bēgļu tiesības un arī apkaļnenosūtīšanas principu. Jakoloni, Jakolino kungam lūdzu, vienu minūti. Paldies. Šīs pārunas ir ārkārtīgi delikāts asiņainās sadursmes. Tunisijā nu, jau parāda, cik traki viss var aizvirsīties. Ir ļoti būtisks brīdis vēsturē, ir jāskatās uz to, ka ir jāpastiprina attiecības ar Lībiju, jo šī valsts ir jāuzņemās būtiska loma kontrolēt migrācijas plūsmas. Un tas, ko Gomes kundze teica, bija pilnīgi skaidrs, bet šis pamatnolīgums varētu dot savu ar tavu terorismu apkarošanā un pamatbrīvību nodrošināšanā. neskatoties uz Alžīriju, Lībiju vai Magrebu valstīm, tas būtu ļoti kļūdains solis. Un šāds nolīgums varētu sniegt uh, mums ļoti daudz kā laba. Paldies tagad komisijas vārdā Filiskungs. Paldies priekšsēdētāji. un vēlos teikt paldies arī deputātiem par izteiktajiem komentāriem. Referents kundzei, Gomes kundzei noteikti nosūtīšu detalizētāku plānu attiecībā uz laika periodu no 11. līdz 13. gadam kur ir paredzēta arī 60 miljoni eiro mūsu programmām un Lībijai. Es ļoti labi apzinos, ka konkrēti jautājumi rada liels grūtības, it īpaši attiecībās ar Lībiju. Un tomēr Eiropas Savienība ir izvēlējusies veidot attiecības ar Lībiju, lai varētu skatīt visus šos jautājumus atklātām konstruktīvā gaisotnē. Uh, tostarp ļoti jutīgs jautājums, piemēram, attiecībā uz cilvēku tiesībām, eh, pamatbrīvu ievērošanu un uh, migrantu tiesību respektēšanu. Ar Melstroms kundze es esmu apmeklējis apmek aizturēšanas centrus Lībijā, tā kā es neesmu ar tādiem maldīgiem, iluzoriskiem uzskatiem par to, kādas ir mūsu grūtības. Man bija arī iespēja uh, saprast, kādas bija alternatīvas mūsu attiecību veidošanai, konkrētāk tieši par migrācijas plūsmu. Un trešais komentārs šo sarunu gaitā mēs nevienu neatbalvojam. Mēs rūpējamies par savām interesēm un rūpējamies par tām vērtībām, kurām ticam. Priekšādāja kungs deputāti Lībija ir izrādījusi gatavību padziļināt attiecības ar Eiropas Savienību, un mēs to uzskatām par pozitīvu soli. Un, mūsuprāt, Eiropas Savienībai ir jāturpina veidot attiecības ar Lībiju. Es esmu apņēmies nodrošināt, ka tas tiks darīts caurskatāmi un ņemot vērā Eiropas parlamenta viedokli. Paldies! Tā pārņemot priekšsētāju krēslu, es uh, dodu vārdu Annai Gomešai, lai viņa varētu pāris vārdos sniegt savu viedokli. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās debatē. Tajā tika izceltas galvenās problēmas, bet no savas puses vēlos teikt, ka apmeklējot Lībiju Panzēri kunga vadītās delegācijas sastāvā es nonācu pie secinājuma, ka mums ir jāturpina veidot attiecības ar Lībiju. Protams, vienlaikus apzinoties, ka ar šo valstu ļoti grūti ir sarunāties, tomēr būtu kļūdaini to nedarīt, jo tīri no humānās puses mums ir jācenšas palīdzēt tiem cilvēkiem, kas cieši Lībijā, it īpaši migranti, kas uh, ceļot caur Lībiju un tur cieši no ļoti smagiem apstākļiem. Liela daļa no šīm grūtībām rodas no tā, ka šis režīms ir dzīvojis tādā izolētā pasaulē par spīti visām grūtībām, par nedomājot, ka mēs ātri panāksim šādu nolīgumu, mums tomēr ir jāturpina virzīties uz priekšu un jācenšas kaut ko darīt Tas ir pilnīgi skaidrs. Un tagad, kad ir izveidota ES delegācija Tripolē, kad, ja tāda tiktu izveidota, tas būtu ļoti nozīmīgi, jo tas, kas notiek Tunisijā, tas noteikti atstās seks arī Lībijā, par spīti tam, ka šīs divas valsts ir ļoti atšķirīgas, jo Lībijā nav tāda pati situācija kā Tunisijā, jo cilvēki ir pilnībā atkarīgi uz naftas ieņēmumiem. Un par Pēc tam, ka mēs eh, citādāk skatāmies uz šo jautājumu, mēs tomēr vēlamies turpināt šīs pārunas un sekot, kā to dara komisija, un paldies par sniegto informāciju, tā bija ļoti liederīga. Mēs ļoti rūpīgi sekosim lietām līdzi, un mēs varēsim izteikt savus ieteikums jebkurā brīdī, un izmantojot šādu vispārīgu vienprātību sadarbībā ar ēnu referentiem, mēs sūtam pilnīgi skaidru vēstījumu komisēji un padomēji, bet arī Lībijas pusēji, proti par to, kur ir tie jautājumi, kas mūsuprāt ir tie būtiskākie un kas mūsuprāt ir jāskata, lai panāktu vēlamos uzlabojums ne tikai divpusējās attiecībās, bet arī attiecībās cilvēktiesību ievērošanu Lībijā. Šis veistījums ir pilnīgi skaidrs. Paldies jums visiem! Asoņa. Oh. Paldies! godāti deputāti. Vēlējos pateikties visiem, kas izteicās debatēs. Tagad esam beiguši diskusijas par šo darba kārtības jautājumu. Balsojums ir paredzēts rītdien.